Bon, bah, écoutez, d'abord, moi... Nu, tad uzklausiet mani. Ar uh, gandarījumi teikšu, ka pavisam īsi uh, būšu lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs. Darba kārtībā, protams, uh, lauksaimniecības komitejas uh, un uh, laukātīstības biroja at, Uh, biroja uh, izveida un priekšsēdētāja ievēlēšana, un pēc tam ievēlēsim vicepriekšsēdētājus. Es ceru, ka esam sasnieguši kvorumu, ka nav vairs nekādu problēmu. O, zāle ir a, pilna, visi ir iepriecināti atgriezties. Tā tad uzdošu pavisam īsu jautājumu, vienkārši jautājumu. Par kandidatūru. Priekšsādātāja kandidatūra šai komitejai. Sociāldemokrātu grupa grupa ir nozīmējis Kastrokungs, kas ir de, uh, kandidāts. Dikastrokungs uh, māja ir galvu, viņš apstiprina, ka viņš ir kandidāts. Tātad uh, otru uh, reizi jautāju, vai uh, ir kāds cits kandidāts uh, šim uh, postenim. Uh, vai kāds ir cits vēl kandidāts? Donc il n'y a qu'un seul candidat. Tā tad ir viens uh, kandidāts, tik Astrokungs, konstatēja, ka viņš ir aizpildījis finanšu interesu uh, deklarāciju, respektīvi viss atbilst noteikumiem, un tādēļ es piedāvāju turpināt procedūru, uh, ievēlēsim viņu, ievēlēšana notiek aplaudējot. Uh, Uh, ja kāds nevēlas uh, citu procedūru, proti slēgto balsējumu. Tātad ievēlēsim tik astro kungu aplaudējot. Et je vais donc lui céder la place euh, avec... Tā tad uh, patiesi esmu dziļi iepriecināts, ka esam ie, uh, ievēlējuši uh, ar aklamāciju un lūdzu viņu sākt darbu. Grazie della fiducia. Diamo subito. Labdien, paldies par izrādīto uzticību. Ķersimies uzreiz pie lietas. Tagad ievēlēsim priekšēdētāju vietniekus. Pirmais priekšēdētāju vietnieks, kā, es, kā man tika paziņots, bija tātad no tautas partijas Nikolesku dām, Nikolesku kundze vai kungs. Vai jūs piekrītat šai kandidatūrai? Jā. Nikolesku kungs ir arī iesniedzis savu deklarāciju par savām finanšu interesēm, vai ir vēl citi kandidāti šim postenim? Pirmais priekšādātāja vietnieks. Jā, citu kandidātu nav. No, Nikolesko kungs ir ievēlēts. Pirmā priekšādātāja vietnieka amatā lūdzu ieņemiet vietu man blakus. Lūdzu. Procediamo Nākamais, otrais priek priekšādātāja vietnieks. Zaļo frakcija piedāvā Bovē kungu šim amatam. Bovē kungs, ja jūs pieņemat šo piedāvājumu, jūs arī, es zinu, arī esat iesniedzis savu finanšu deklarāciju, vai ir kādi iebildumi pret jūsu kandidatūru? Nē. Līdz ar to Bovē kungs ir ievēlēts par otro priekšādātāju vietnieku. Bovē kungs lūdzu ieņemiet vietu Nikolesku kungam pie sāniem. Trešais priekšādātāja vietnieks ir iesniegts sekojošs kandidāts, kas Eiropas konservatīvie un reformisti ir piedāvājuši kandidātu. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu, Pečakovska kungs. Jūs arī esat izpildījis jūsu finanšu interešu deklarāciju un iesniedzis. Lūdzu, vai ir citi kandidāti? Šķiet, ka nē. Bet Čākovska kungs ir ievēlēts par trešo priekšādētāju vietnieku. Lūdzu, arī ieņemiet vietu prezidijā blakus Bovēkungam. Un tagad ceturtais priekšādātāja vietnieks. Aldes, liberāļu frakcija, piedāvājas Polsenas kundzes kandidatūru. Vai jūs piekrītat kandidēt? Polsenas kundze arī ir iesniegusi savu finanšu interešu deklarāciju, vai ir vēl citi kandidāti šim amatam? Šķiet, ka nav. Līdz ar to Polsenas kundze ir ievēlēta par ceturto priekšādātāju vietnieku. Lūdzu, ieņemiet vietu prezidijā. questa rapida istituzione del gruppo. Un mēs ātri tikām galā, esam ievēlējuši valdi, un Tagad vēl pavisam īsi daži komentāri vai paziņojumi. Godātie kolēģi, godātās kolēģis, man ir liels gods uzņemties šo lauksaimniecības komitejas vadītāja amatu Eiropas parlamentā. Es uzskatu, tas ir liels gods, ka jūs izrādījāt man šo uzticēšanos un es apliecinu, ka darīšu visu iespējamo, veltīšu tam visus savus spēkus un rūpēšos par to, lai mūsu nobriestu idejas un lai mēs veiktu iestrādes Eiropas Savienības līmenī pieņemamiem lēmumiem koplēmumu procedūras ietvaros. Un tas ir viens no iemesliem, uh, kāpēc mēs esam ievēlēti šajā Eiropas parlamentā. Mums ir ļoti nozīmīga loma un nav vairs tā, ka tikai Eiropas Savienības padomē ir gado, vadošā loma. Protams, arī no īrijas lēmuma kaut kas būs atkarīgs. Eiropas ievēlētais, šobrīd ievēlētais parlaments arī darbosies kā viens no likumdevējiem, viens no tiem, kas lems par likumdošanu. Eiropas pilsoņi ir izdarījuši savu izvēli, demokrātiskā ceļā ievēlot šo parlamentu un tādējādi stiprinot Eiropas identitāti. Mums tagad ir jauna sistēma lēmumu pieņemšanai. Lēmumi tagad tiks veidoti atšķirīgā veidā, un es strādāšu tā labā, lai ne tikai formāli, bet arī konkrēti rastos, rastos jaunas idejas un jaunas iestrādes. Šobrīd mēs atrodamies tādā izšķirošā laikā Eiropas nākotnē. Mums būs jāpieņem lēmumi, kas ļoti daudz ko izšķirs turpmākajos gados. Un tas ir atkarīgs no mums, kādu veidolu tas viss iegūs, jo mums No mums ir atkarīgs arī tas, kā tiek izmantoti resursi un līdzekļi lauksainiecības politikas veidošanai pēc 2013. gada. Ļoti daudz, kas no mums ir atkarīgs. Mums būs jāsalīdzina mūsu idejas un nostādnes un jāapzinās, ka mūsu mērķis ir izveidot modernu un ilgtspējīgu lauksainiecības nozari Eiropā. Es izjūtu to kā lielu godu, ka varēšu pārstāvēt jūs. Un es domāju, ka mēs visi apzināmies savu atbildību